politiku, jācīnās pret sabiedrības novecošanos. Man būtu labi, ja mēs varētu atrasināt šos eh, jautājumus ne tikai migrāciju. Much, minister. Paldies, ministre. Diskusija ir noslēgusies. Paldies visiem par līdzdalību. Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta šo pēcpusdienu un tas ir kopīgās debates par pāredzamības reģistru. Pirmais ziņojums ir Karlo Kasīne izstrādātais par iestāžu nolīgumu par kopēju pāredzamības reģistru, un ir arī otrs grozījums par grozījumiem reglamentā saistībā ar kopējā pāredzamības reģistra izveidi. Tāpēc uh, dosim vārdu Kasīnī kungam, kas ir referents. Presidente, signor Ministro, signor Komisār. Paldies, priekšstādātājs kundze. Ministres kundze, um, dārgie kolēģi, Es runāšu par abiem ziņojumiem kopā, jo tie veltīti vienam jautājumam. Ar šīm debatēm mēs noslēdzam darbu Eh, Vilises kundze, Volises kundze vadīja darba grupā debates, bija pārstāvis visas politiskās grupas, delegācijas, Eiropas komisija, Šefkoviča kungs komisārs, un tas viss mums ļāva eh, un ļaus ieviest šo pārredzamības reģistru, eh, lai mēs varētu ļoti ātri sagatavot vēl nepieciešamo tekstu. Sabiedriskā doma pievērš lielu uzmanību šim jautājumam. Pārredzamība ir svarīga. Tas ir veids, kā raudzīties, lai politiskā darbība būtu pareiza. Ir žurnālisti, kas nesen centās piekukuļot parlamenta deputātus, bet to mēs varam redzēt arī citur, ne tikai parlamentā, un mēs ļoti labi zinām, ka tad, kad tiešām ir vēlēšanās kādu uzpirkt, piekukuļot, tad tas ir iespējams. Un reģistrs šeit nav kaut kas, kas simtprocentīgi garantēs, lai nekas tāds nevarētu notikt. ir uh, Lisabonas līguma 82. 86. pants, kur ir eh, runāts par uh, deputātu korupciju. Ta, vai tas ir pārrobežu uh, likuma pārkāpums vai kaut kas cits, vai nepieciešams izveidot Eiropas prokuratūru, būtu labi, ja būtu vienveidība visā Eiropā. Reģi, pārredzamības reģistram ir pieticīgāki mērķi. Uh, lobistiem bieži vien ir negatīvs tēls dažās valstīs. Citur savukārt tās tiek uzskatītas par interešu grupām. Un, ja tādas nepastāvētu, tad, nu, varbūt mēs labi nezinātu, kāda ir esošā situācija. Uh, Jautājumi, ar ko saskaras eh, parlamenta deputāti, bieži vien ir tehniski sarežģīti, jāatrod līdzsvars starp dažādām un pretrunīgām interesēm, un te interešu grupas, pārstāvju grupas ir ļoti svarīgas. Tās reizēm ir pretrunīgas intereses. Ziniet, es esmu bijis tiesnesis un varu teikt, ka pretrunas vienmēr ir labi. Bieži vien tas ļauj nonākt pie patiesības. Eh, vai tie būtu lobbyisti vai interešu pārstāvi, bet svarīgi ir tas, lai parlamenta deputātiem būtu sag iespēja saglabāt brīvu domu, neatkarību un rūpēties par kopējo labumu. Eh, tāpēc, runājot par šo pārredzamības reģistru, vienojoties starp komisiju un parlamentu, mēs ceram, ka padome arī mums pievienosies. Eh, lai nonāktu deputātu birojā, vajag reģistrēties reģistrā, tur ir atrodamas attiecīgās juridiskās un finanšu struktūras. Runa nav par to, lai pārstāvētu egoistiskās intereses, bet drīzāk vispārīgas intereses. ir autonomi biroji, kas ekskluzīvi nodarbojas ar kontaktiem Eiropas Savienībā, tie arī jāiekļauj reģistrā, pat ja tie ir pakļauti atšķirīgam režīmam, nevis tādam kā lobisti. Nepieciešams koriģēt reglamentu, par to jau ir tiks teikts, ir divi ziņojumi par to, bet jebkurā gadījumā tas ir pirmais etaps, lai mums būtu vairāk pārredzamības. Daudz, kas ir ticis izskatīts, drīzumā vajadzēs virzīties uz priekšu pārdomās, lai nonāktu pie jauniem noteikumiem, bet lai kā arī būtu, mēs varam teikt, ka te ir nepieciešams raudzīties, lai būtu patiesa pārredzamība, atvērtība, un es domāju, ka nevajag ierobežot šīs pārdomas. Un es ceru, ka padome pievienosies mums. Es ceru, ka būs patiesas konsens e, parlamentā. Es ceru, ka visi piekrīt, ka mums vajag vairāk pārredzamības un ka mums ir jārīkojas. Ceru, ka visi varēs atbalstīt šo dokumentu. Paldies, ka Sinikungam tagad dosim vārdu ministras kundzei prezidentūras vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! to present you Es uh, mēģināšu pārstāvēt padomus nostāju. Priekšsādātājs kundze, komisāra kungs, dāmas un kungi. Pārredzamība ir svarīgs jautājums demokrātiskām institūcijām. Tas ir tieši tā Eiropas Savienības institūcijām, ņemot vērā to, ka bieži vien mēdz teikt, ka tās ir institūcijas, kas darbojas nepārredzamā veidā. Uh, Eh, padome dara visu iespējamo, lai starp Eiropas Savienības iestādēm nodrošinātu uh, augstākā līmeņa pārredzamību. Padome labi apzinās, ka pilsoņi vēlas, lai tie, kas pārvalda viņu lietas, būtu savu uzdevumu augstumos. Tāpēc mēs sveicam domu par pārredzamības reģistru. Es īpaši sveicu Kazīnī kunga ziņojumus. Ja tas tiks pieņemts, balstoties uz šiem ziņojumiem, būs iespējams īstenot pārredzamības reģistru. Ja mēs vēlreiz varam parādīt, ka Eiropas Savienība ir iesaistīta ne tikai vārdos, bet arī darbos, tad tas būs labi. Gribu izmantot iespēju, lai pasvītrotu, ka pilnībā apzinos, ka padomēji tika adresēts lūgums ieņemt nostāju attiecībā uz reģistru. Līdz šim padome nav vēlējusies pilnībā iesaistīties šajā darbā, ņemot vērā to, ka padome nav tieši tiešā veidā saistīta ar lobistu aktivitātēm. Parasti viņiem nav kontaktu ar padomi, bet viņiem ir darbības dažādās dalību valstīs. Tomēr es jau minēju, ka padome ir gatava iesaistīties šī reģistrā izveidošanā un sekot līdz tā darbībai. Mēs esam gatavi debatēt ar komisiju un parlamentu, lai raudzītos, kāds ir padomis uzdevums šajā jomā Un mēs nevēlamies tādējādi kavēt lēmumu, kas būs jāpieņem min divās minētajās institūcijās. Balstoties uz iepriekšējiem lēmumiem, mēs pašlaik izskatām iespēju nāk klajā politisku deklarāciju, lai īstenotu šādu pavadzamības reģistru jau sākot no jūnija. Paldies, eh, un paldies par šiem komentāriem, komisāra kungs. Paldies priekšsēdētājiem Eiropas parlamenta deputāti. Pārskatāmība ir saistīta ar iedzīvotāju interesēm un bažām, un tā ir ļoti būtiska Eiropas Savienības leģitimitātei. Un man ir prieks par to, ka e, šobrīd e, jau ir e, tik daudz informācijas komisijas reģistrā. Esmu drošs, ka šāda vienota reģistra izveida būs uh, vēl viens solis uz caurskatāmību lēmumu pieņemšanas procesā un reakciju uz iedzīvotāju bažām. Es vēlētos uzslavēt konstruktīvo darbu, kas ir paveikts mūsu darba grupā. Es vēlētos pateikties Volisas kundzei, Kasīnī kungam, Lainena kungam un Darāna kundzei. Tā bija lieliska darba grupa un man bija prieks ar jums sadarboties. Mūsu darbs ir ļoti līdzsvarots un pragmatisks, izstrādājot starp institucionālu vienošanos, par kuru jūs varēsiet debatēt arī šodien. Pozitīvs balsojums ļaus uh, sākties darbam, un um, tas arī būs spēcīgs politisks signāls uh, par labu caurspīdīgām un ētiskām praksēm Eiropā. Mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem lielāku caurskatāmību, tostarp arī pašnodarbinātajiem un organizācijām, kas mēģina ietekmēt Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesu. Es saprotu, ka ir bijušas bāžas par reģionālajām valsts organizācijām. Jautājums bija par to, vai tām vajadzētu reģistrēties. Un, ja mēs palasām uzmanīgi, tad mēs saprotam, ka nav nozīmes faktam, ka šīs organizācijas nodrošina tiešu iedzīvotāju pārstāvību, un patiešām vajadzētu rūpīgi izlasīt dokumentu, kurā ir skaidri norādīts, ka vietējām pašvaldību institūcijām netiks prasīts reģistrēties. Tāpat arī uh, valsts iestādēm nebūs jāreģistrējas. Tie pakalpojumi, kas ir daļa no administratīvajām funkcijām vietējās vai reģionālajās pārvaldēs, arī nebūs spiest reģistrēties, un es ceru, ka tā būs atbilde uz uh, bažām, kas tiek aktualizētas. Tālāk par institucionālo dimensiju. Mēs visi piekrītam, ka mūsu komisijas parlamenta uh, sadarbība turpināsies arī padomē. Tāpēc es pateicos no sirds Ungārijas prezidentūrai par to, ka tā ir mainījusi situāciju padomē un noskaņojusi padomi par labu pozitīvai domāšanai, lai meklētu veidus, kā nodrošināt labākās attiecības starp padomi, komisiju un Eiropas parlamentu, tiekot galā ar šo reģistru uzdevumu. Es uzskatu, ka politisks signāls, ka trīs institūcijas tik nopietni ir pievērsušās šim jautājumam, ka trīs institūcijas risinās caurskatāmības problēmu, šis signāls būs spēcīgs, un ar šādu politisko atbalstu no visām trim institūcijām uh, šis uh, reģistrējušo slieksnis tiks drīz sasniegts. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāri un paldies par jūsu konstruktīvo lomu mūsu diskusijā. Un tagad dosim vārdu runātājiem politisko grupu vārdā un pirmais Weber kungs no Tautas partijas vārds jums. Paldies priekšsēdētāji, ministri, komisāri. Caurskatāmība ir demokrātijas pamatā, kā jau mēs zinām, un kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā Eiropas parlamentam pienākumi ir vairāk. Tāpēc mēs arvien nonākam pie diskusijām par mūsu darba metodēm un par mums pašiem. Šis eh, caurskatāmības reģistrs eh, ir labs eh, rezultāts šim darbam, un es vēlētos uzsvērt, ka reģionālajām struktūrām uh, un uh, vietējām struktūrām arī ir skaidri noteikumi, kas nedrīkst uh, darboties pret to interesēm. Mūsuprāt, lobiji nav nekas slikts, mums ir vajadzīgi eksperti mūsu darbam. Galu galā ir svarīgi, lai mēs kā parlamenti lemtu brīvi un patstāvīgi. Es vēlos uzsvērt arī, ka mēs kā parlamentārieši varam būt lepni, jo Eiropas Savienībā ir tikai uh, dažas dalību valstis, kas uh, ir iestājušās šajā reģistrā, piemēram, Berlīnē nav šāda reģistra, un uh, eh, padomē varbūt lobbyistu problēma nav tik liela, bet uh, tai uh, droši vien arī vajadzētu iestāties šajā caurskatāmības reģistrā. Un ja mēs kā parlamentārieši joprojām vēlamies strādāt eh, neatkarīgi no lobbyistu ietekmes, tad eh, mēs eh, arī varēsim iestāties par mūsu iedzīvotājiem. Paldies, Kroicer kungs, sociāldemokrātu grupas vārdā. Pusotra minūte. Paldies priekšsadatāji, dāmas un kungi. Es pateicos referentam un par visām, un visām iesaistītajām pusēm, jo rītdien pēc balsojuma būs daudz darba, ilgs laiks un daudz darba, un es uzskatu, ka tā būs laba diena Eiropai, Eiropas parlamentam, komisijai, citām institūcijām, ka mums būs izdevies eh, pavērt ceļu kopējam reģistram Es uzskatu, ka šī koncepcija vēl ir uzlabojama, un te ir divi aspekti. Pirmkārt, šis reģistrs nav obligāts, un, un vienmēr no komisijas puses tika norādīts uz tiesisko ietveru, tad jautājums ir, vai komisija ir gatava ieviest tiesisko ietvaru, kas paredzēs obligātu reģistru, Un padomas izteikumi mani ļoti iepriecināja. Padome neuzskata uh, šo iespēju, kā Vēberkungs norādīja, iestāties mūsu pie, reģistrā, piedalīties tajā. Un, uh, manuprāt, šis reģistrs būs pilnīgs tikai tad, ja visām trim Eiropas Savienības institūcijām būs kopīgs reģistrs, tas būs obligāts un citas eh, frakcijas eh, tam piekritīs. Un eh, attiecībā uz valstu pārstāvību mm, es pateicos tiem kolēģiem, kas bija gatavi uz kompromisu, lai varētu tikt galā ar šo uh, valstu pārstāvniecības jautājumu. Paldies! Paldies Alde grupas vārdā Dafa kungs divas minūtes. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Oh, yes. uh, the, uh... Jā. Nesenie skandāli katrā ziņā ir parādījuši, cik uh, liela vara var būt uh, lobbyistiem šeit parlamentā. Tādēļ liberālā grupa ir uh, ļoti apmierināta par to, ka ir vienkāršots lobbyistu reģistrs. Un tas būtībā rada ļoti vienkāršu obligātu sistēmu, kurai būtu jānodrošina lielāka pārredzamība un jāuzlabo konsultatīvie procesi. Es īpaši priecājos par devīto punktu šī ziņojumā, kurā tiek aicināts birojam izveidot tā teikt leģislatīvās pēdas sistēmu, kurā referenti var iereģistrēt tos uh, reģistrētos, kas ir izdarījuši lobiskas darbības likuma sagatavošanas gaitā. Tas ir ļoti kutelīgs jautājums, bet es domāju, ka tas būtu vēl viens solis uz priekšu, lai uzlabotu uh, parlamenta leģitimitāti un arī mūsu sagatavoto eh, tiesību aktu kvalitāti. Sistēma būs pilnīga tikai tad, kad padome, kas ir otrā palātu leģislatīvajā procesā, būs pievienojusies. Bet eh, man ir eh, Prieks redzēt šos eh, pirmos soļus šajā virzienā no padomas puses. Un paldies prezidentūrai par eh, viņu teikto šo pēcpusdienu. Paldies, Dafkungs no Groto kunga ir zilā kartīte. Vai jūs pieņemsiet? Groto kungs, lūdzu. Paldies. Es pateicos Dafa kungam, ka viņš pieminēja šo leģislatīvo pēdu. Uh, Vai jūs uzskatāt, ka šo pēdu vajadzētu definēt, ka vajadzētu definēt tās aptvērumu, vai tā attieksies uz Eiropas parlamenta darbu un aprobežosies ar to, un uh, kāda tad ir jūsu priekšstati attiecībā uz šīs uh, leģislatīvās pēdas uh, ietekmi? Manuprāt, tas būtu kā eksperiments. Un kā jau visi eksperimenti, ja tas būtu veiksmīgs, tad šī prakse tiktu izplatīta. Bet eh, es domāju, ka tas ir jāierobežo referentu līmenī, to referentu, kas ir atbildīgi parlamenta vārdā sagatavojot tiesību aktu. Tātad viņi būtu tie, kas publicētu, ar ko viņiem ir bijušas oficiāls sanāksmes darba laikā. Es domāju, ka tas veicinātu informētu, inteliģentu lobēšanu parlamentā. Mēs zinām, ka mēs esam ļoti atkarīgi no speciālistiem un ekspertu un profesionāļu zināšanām mums ir nepieciešams tās, lai sagatavotu augstākās klases tekstus. Paldies, Foksa kungs, pusot minūti no ECR. Paldies, priekšētājas kundze. Sākumā vēlos teikt paldies Kasīnī par padarīto sagatavojot šo starp institūciju nolīgumu. APO dalībnieki un komisija ir sagatavojuši ļoti labu ziņojumu, kas nodrošinās lielāku pārredzamību eh, likumdošanas procesā. Priekšādājas kundze, man prieks, ka jūs šodien vadat mūsu sanāksmu un paldies arī jums par eh, darbu vedot pārunas starp komisiju un parlamentu. Šis eh, ziņojums ir samērīgs, tas ir liederīgs, manuprāt, nākt par labu. Tajā tiek atzīta nozīmīgā loma reģionālajām valdībām, veidojot Eiropas tiesību aktus, un tādēļ tiek nošķirti lobbyisti un uh, vietējo valdību amatpersonas. Un tas ir solis pareizais, pareizajā virzienā, bet ir vēl darbs jādara. Ja šis reģistrs būs veiksmīgs, tad tas varētu pār, pārtapt obligātā lobbyistu reģistrā. Uh, Man jāpiekrīt arī Dafa kunga priekšlikumam, ka referentam būtu jāmin tie lobbyisti, ar kuriem viņi ir sazinājušies likuma izstrādes procesā. Nav šaubu, ka uz mums reizēm laugas, raugas mūsu vēlētāji ar lielām aizdomām, un jo lielāka ir pārredzāmība, jo labāk. Un to turturot prātā, tad viena no problēmām ir tāda, ka tur pietrūkst viena institūcija. Ļoti žēl, ka padoma to vēl nav parakstījusi un ka līdz likumdevējs es aicinātu dalībvalstīm parakstīt šo reģistru, lai mēs varētu nodrošināt tiešām pāredzamu likumdošanas procesu. Paldies! Paldies zaļo grupas vārdā Hepner kungs divas minūtes. Frau Präsidentin! Priekšsēdētāji kolēģi! politikā ir vajadzīga uzticēšanās, un šī parlamenta deputāti ir ievēlēti uh, brīvās vēlēšanās dalību valstīs uh, no iedzīvotāju puses, un viņi pilnīgi pamatoti no mums sagaida, ka mēs savās runās un lēmumos pārstāvēsim viņu vēlmes un gribu, nevis kaut kādu trešo firmu vai citu grupu intereses. Taču mēs zinām, ik viens to zina, ka Briselē ir vairāk nekā desmit tūkstoši dažādu nozaru lobbyistu, profesionālu lobbyistu, kas eh, mēģina ietekmēt parlamentu un arī komisijas un, un citu darbinieku viedokļus. Šī ir atvērta sabiedrība, bet mums ir arī jāsargā sava neatkarība. Tas nevienmēr ir izdevies, un ir bijuši deputāti, kas ir pārkāpuši šo principu, un tas arī ir iemesls, kāpēc mēs gribam uzlabot savus noteikumus. Viens no būtiskākajiem uzticēšanās priekšnosacījumiem ir caurskatāmība. Un tagad pēc ilgām sarunām mums ir izdevies kopā ar komisiju vienoties par šo caurskatāmības reģistru, uh, Un es arī labāk vēlētos, lai padome tajā būtu piedalīsies. Zaļie jau agrāk bija iestājušies par šo reģistru, mēs priecājamies, ka tas beidzot ir izdevies, mēs lepojamies ar rezultātu, bet jāteic, ka mēs ne ar visu esam apmierināti. Mēs vēlētos, lai šis reģistrs būtu obligāts, lai tas neattiektos tikai uz tiem, kas lobē parlamentu un komisiju. Piemēram, uh, tas attiektos arī uz tādām pasēdēšanām ar vīnu kaut kādās Briseles struktūrās, un lai tas attiektos uz visām institūcijām, lai, lai te būtu runa ne tikai par mazajiem, bet arī lielajiem lobbyiem, lai būtu skaidrs, cik daudz naudas tiek iztērēts. Uh, un lai notiktu arī pienācīgas pārbaudas procedūras ar vienotu sekretariātu pusi, mēs iestājāmies par lielāku caurskatāmību Eiropā un pateicamies par šo iegūto rezultātu. Paldies, Gojevārdas, uh, Sonargārda kungam minūte. Paldies! Šis ziņojums ir neliels solis lielākas atklātības virzienā un obligāts interešu reģistrs visiem, kas cenšas ietekmēt Eiropas Savienības lēmumus, uh, bet mērķis vēl nav sasniegts. Ir, uh, kā pierādījuši daži korumpēti deputāti, ka mums arī savu māju ir jāsaved kārtībā. Un jārāda pilnīgi skaidri, ka deputātiem nedrīkst būt nekādu uh, profesionālu vai apmaksātu amatu papildus deputātu pienākumiem. Ir jābūt pilnīgi skaidriem noteikumiem attiecībā uz dāvanām deputātiem un kādas ir sekas, ja šie noteikumi tiek pārkāpti. Ir jāpasargā ziņotāji, lai tie netiktu sodīti. Mēs gaidām, kad tiks publicēts īpašās komitejas ziņojums. Un pārskatīsim tuvākajā laikā šo līgumu un reglamentu. Mārtiņ kungs, lūdzu, zilā kartīte. Paldies, kolēģi, es vēlējos pajautāt, ko jūs domājat par šo pieeju, par šo leģislatīvo pēdas nospiedumu un vai tas, eh, vai jūs uzskatāt, ka arī turpmāk šim reģistram nevajadzētu palikt obligātam? Mange tak for spørgsmålet. Det giver mig jo anledning til at... Paldies par šo jautājumu. Man ir iespēja līdz ar to uzsvērt, ka mēs vēl neesam sasnieguši savu mērķi, mums vēl ir tāls ceļš ejams. Tas nav galīgais risinājums, ir vēl darbs jāsta, jādara. Un ir jautājums par saistošo reģistrāciju, tas ir ļoti būtiski Ja skatāmies uz elektronisko pēdu likumdošanas tekstos, manuprāt, tā ir ļoti laba doma un pie tā būtu vēl jāpiestrādā, bet, protams, tam ir jābūt obligātā kārtā, citādi tas nedarbosies. Un, kā jau teicu, mēs ejam pareizajā virzienā, esam tur spēruši vienu soli, un kad saņemsim īpašās komitejas ziņojumu un pārskatījuši un labojuši šo tekstu divu gadu gaitā, tad mēs būsim panākuši šo vajadzīgo mērķi. Paldies! EFT grupas vārdā Agņu kungs, vienu minūtu. So Tātad jūs vēlaties ieviest caurskatāmības reģistru, nav nekā pārsteidzoša. Tas ir radies tikai tāpēc, ka brita žurnālisti spēja parādīt ar kādu vieglumu daudz no deputātiem grib iedzīvoties naudā. Uh, Un eh, tāpat arī parlamenta deputāti apgalvo, ka ir šokēti pārsteigt, eh, šokēti sabā atklāt konstatēt, ka šāda korumpēta lobēšana ir notikusi. Un eh, šī ir situācija, kad staļa durvis tiek aizvērtas pēc tam, kad zirgs jau ir prom. Likumdošana mainīsies minimāli, lobbyisti vienmēr panāks savu interešu īstenošanu. Un ja šāds reģistrs tiktu ieviests, tad tas nebūtu īsti efektīvs. Tagad eh, situācija tiek eh, atspoguļota, taču eh, galu galā mēs nonāksim pie parastās tirgošanās. Un tie cilvēki, kas vēlēs īstenot savas intereses, atradīs veidu, kā to darīs. Aizvien vairāk nodokļu maksātāju naudas pazudīs Briseles gaitiņos, un vienmēr būs kādi plēsoņas, kas īstenos savas intereses. Paldies, Eņo kungs. Tālāk mums uh, Hefner kungs gribēja uzdot jums jautājumu. Ja es pareizi saprotu. Argumenten. Es uzskatu, ka nepieciešams runāt par argumentiem diskusijās, un esmu iepriecināts, ka lietas vienkārši tiek atspoguļotas. Tāpēc es lūdzu jūs precizēt, koriģēt, ko jūs sacījāt. Jūs minējāt par šo reģistru, parlamentā, bet Britu laikrakstos nesen tika minēts kāds, kāda situācija, bet var, jūs varētu paskaidrot tuvāk. Un šis reģistrs jau ir izveidots pirms uh, šī ideja vispār jau ir notikusi, ir radusies. The catalyst that started the whole thing off Any... Tas ir tas uh, katalists, kas to visu izraisīja, un es ne, vispār negribu, ka te būtu brītu deputāti. Es nesaprotu, kāpēc vispār tādām ārzem institūcijām, kā uh, šī ir jāvada mūsu lietas. Man nepatīk šī vieta, un es negribu, lai man valsts ir daļa no visa tā. Egņu. Paldies, paldies, Agņo kungs, un nākamais Melcer kungs, lūdzu. Uh, Priekšsēdētāji kungs, mēs zinām, ka ne tikai Eiropas parlaments, bet arī Eiropas Savienība kopumā patreiz cieš no neusticības. Ja parlaments, pat ja kolēģi kungs negrib to dzirdēt, uh, piedzīvo diezgan lielu spiedienu un tiek prasīts panākt vienošanos šajā jautājumā par reģistru, tad, manuprāt, brīvprātīgs reģistrs, manuprāt, būs, nebūs tāds, kas radīs lielāku pārskatāmību. jo ne visas institūcijas tajā ir iekļauts, kas likumā ir paredzēts, un turklāt pa palikt ar vien vēl daudz robu Ir simtiem ekspertu, kas darbojušies pie šī dokumenta izstrādes, kas ir pārunājuši jautājumus aiz slēgtām durvīm, tā kā tas būtu kāds noslēpums. Manuprāt, visi jautājumi ekonomikai un jautā, starptautiskos jautājumos būtu jārisina citādi. Arī pilsoņiem ir tiesības tiešām redzēt caurskatāmību un pārskatāmību. Paldies! Nākamā ir Ģēna e, Kukundze. Lielas paldies priekšsādātāja kungs. Es vēlētos apsveikt Kazīnī kungu par viņa e, ziņojumu, tādēļ, ka viņa ziņojums ir ļoti labi izstrādāts. Caurskatāmības jautājums e, bez šabām ir saistīts arī ar mm, deputātu cīņu, taču jo vairāk mēs atļaujam šāda veida pasākumus, jo vairāk, mm, jo caurskatāmāk viss paliek. Šis rēģistrs ļauj visam būt caurskatāmam, un tur ir dažādas nodaļas par mm, dažādiem jautājumiem, tiek iesaistīta arī Pilsoniskā savienība. Uh, Un te mēs arī redzam, kādu lomu spēlē katrs eh, eh, šajās interešu grupās un kāda loma ir lobbyiem, jo tādā veidā interešu grupām ir tieši dialogs ar institūcijām. Pēc Lisabonas līguma mēs redzam, ka Eiropas parlamenta kompetence ir pieaugusi un eh, tādā veidā mēs varam uzklausīt tos grupu locekļus, kas vēlētos uzstāties, un tādā veidā mēs varam veidot eh, interaktīvu darbību starp iedzīvotājiem un deputātiem. Un, protams, mums ir nepieciešams, lai visas Eiropas Savienības institūcijas tiktu atspūgļos. Paldies! Paldies, Talagarero kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, kas attiecās uz šo pārdzamības reģistru. Tad man arī jāsaka, ka pašlaik mēs dzīvojam neaprakstām lieluma krīzi, un šī krīze jau ļoti ilgi turpinās, un izskatās, ka tā tik ātri nebeigsies. Mums ir jādomā par to, kā dzīvo mūsu pilsoņi un kāda nākotne viņu gaida. Tad, kad Eiropas ekonomiskā krīze mums neļauj piedāvāt nekādus pozitīvus rezultātus mūsu pilsoņiem, tad mums ir nepieciešams vismaz skrupulozi ievērot um, tās politiskās vērtības, kuras mēs te paši sludinām. Mums ir jābūt taupīgiem un arī diez, netērēties lieki. Uh, un tuviem pilsoņiem. Te ir ļoti daudz kolēģi, kas uzsvēra to, ka šim reģistram ir jābūt obligātam un ka tajā ir jāparedz arī bargākas sankcijas par pārkāpumiem. Paldies! Liels paldies! Tālāk Tainas kundze lūdzu. Jā, liebe kolēģi, godātie kolēģi! tad, kad mēs rīt balsosim par šo pārredzamības re, reģistru, tas, protams, būs pareizā virzienā, bet tas nebūs galīgais lēmums. Vispirms esmu priecīga, ka jau kopš 96. gada šis lobbyistu reģistrs tiek pārdēvēts par pārredzamības reģistru. Jo domājot par to, kam visiem šeit jāpiereģistrējās, lai saņemtu caurlaidi, tie ir dažādu apvienību pārstāvi, tad man ir pilnīga sapratne, ka tiek reģistrēti arī citi, bet tomēr es uzskatu, ka ne, neraugoties uz šiem jautājumiem, svarīgs ir svarīga ir iekšējā nostāja katram deputātam, katram pārstāvim, ar ko viņš tiekās, ar ko viņš netiekās, kura viņš uzklaus, kur viņš neuzklaus un tam līdzīgi. Gala beigās runa ir arī par daudziem citiem komunikāciju kanāliem. Paldies! Sirsnīgs paldies! Mārtiņa kungs, lūdzu, jums vārds. Jā, nu iekšējais kompas tā nu ir tāda lieta. Manuprāt, runa ir par uh, deputātu neatkarību, proti ar lobija ietekmi var būt problemātiski tad, ja ir mēģinājumi pārliecināt un kaut kādā veidā argumentus grozīt. Fakts ir tāds, ka pat tagad ar šo lobiju reģistru eh, ir reģistrēti 2800 lobbyisti no 20 tūkstošiem. Tas nozīmē, ka pārāk maz iespēju ir eh, apliecināt kvalificētas eh, iespējas profesionāls iespējas, bet ar šo reģistru mēs varētu panākt solīt uz, pie, uz priekšu. Un virzienā Vašingtona DC tur jau pastāv šādi lobiju uh, do, noteikumi, un tas ir būtisks normatīvs. Un es pastāvu tikai nevis mūsu pusē par to, lai mēs varētu šādu likum, likumīgu soli pieņemt, bet man šķiet ir svarīgi arī no mūsu puses parādīt un pateikt, ar kuriem lobbyistiem mums ir darīšana. Es arī savulaik esmu izveidojis tādu īpašu vietni, kur tiek norādīts, ar kādiem lobbyistiem es strādāju. Paldies, Mārtiņa kungs, Kelī kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, gribētu uzsvērt, cik svarīgs ir šis ziņojums, jo tas ir par pašu mūsu darba būtību parlamentā, jo mēs sagatavojam uh, noteikums. Un uh, mēs nedrīkstam vērsties pret lobbystiem uh, realitātē. Uh, Lobbyisti bieži vien ir eksperti savā jomā un informē mūs par attiecīgās nozars. Uh, um, lietām, kad mēs gatavojam likumdošanu. Es pats eh, esmu iesaistīts datu aizsardzības darbā, un virkne grupu ir vērsušās pie manis, un ļoti daudz ir šo grupu, un tas man pārsteidz. Un ja man būtu jāuzrāda visi, kas pie manis nāk, uh, tas būtu grūti, bet uh, ir jānodrošina caurskatāmība. Uh, tā būtu pilnīga caurskatāmība, ticamība un uh, labāka uzticība. Un uh, šis ideāls ir vērts, lai mēs tam sekotu. Paldies, Kelija kungs, uh, vicepriekšsādātājs un darba grupas vicepriekšsādātājs Lambrinīdis kungs. Paldies, priekšsādātāji. Bieži vien tiek teikts, ka pilsoņi bieži vien neapzinās, cik pieaugušas ir pilnvaras šim parlamentam pēc Lisabonas. Varbūt, ka tā ir un ir nu, žēl. Uh, jo uh, skaidrs ir tas, ka lobbyisti vai tie, kas izliekas par lobbystiem, kā nesen parādījās, ļoti labi apzinās parlamentu pilnvars. Mums ir koplēmuma tiesības gandrīz par visu likumdošanu Eiropas Savienībā, un tas ir labi, jo mēs pārstāvam ES pilsoņus. Esam vienīgā tieši ievēlētā institūcija Eiropas Savienībā. Kaut gan tas joprojām ir uh, viens no Uh, caurskatāmākiem darba veidiem, kā mēs šeit strādājam, es domāju, ka līdz ar varu nāk arī atbildība. Un tā mums ir jācenšas panākt turmākajos mēnešos. Vienošanās šodien ar komisiju nav slikta, bet lobbystiem ir jābūt pienākumam uh, ierakstīt savus vārdus un patiesās intereses reģistrā. Un to parlaments jau tagad prasa no lobbystiem, kas pie mums vēršas. Es ceru, ka pārējās institūcijas mums sekos. Priekšsādātāji, kā jūs minējāt, esmu līdz priekšsādātājs šai darba grupai, kas tika izveidota. Neko daudz nevar pateikt šobrīd detaļās, par ko mēs diskutējam, bet varu jums apliecināt, ka mēs nodrošināsim, lai rīcības noteikumi šim parlamentam būs pēc iespējas caurskatāmi, kas uh, ļautu mums un mūsu pilsoņiem uh, lepoties ar šo parlamentu. Paldies! Prieks to dzirdēt. Paldies, Lambrinīdis kungs! Tagad uh, Flašikovs Benovas kundze lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs! Godātie komisijas un padomas pārstāvi! Cārskatāmība tagad tiks uzlabota, bet būsim godīgi. Nesam vēl sasnieguši ideālu situāciju. Pozitīvi ir tas, ka tagad eh, lobbystiem ir lielāka motivācija ierakstīties reģistrā, jo savādāk viņiem tiek liekta pieeja parlamentam. Tagad mēs varēsim saņemt arī labāku informāciju, proti viņu vārdus eh, no lobbystiem, un eh, tie lobbysti, kas neievēros noteikumus, saskarsies ar zināmām sankcijām. Apšaubāms ir vai, tas, vai ar šiem noteikumiem pietiks. Reģistrēšanās uh, de facto ir pienākums, jo tikai reģistrēti lobbyisti varēs iekļūt Eiropas parlamentā, bet uh, būtu svarīgi, lai būtu arī tāda de jure uh, pienākums reģistrēties. Jārunā arī par skaitļiem, kuriem arī ir jābūt pārskatāmiekiem un pieejamākiem. Šobrīd uh, lobbyisti um, nav spiesti uh, uzrādīt visas, uh, visus ieņēmumus un izdevumus, kas viņiem ir saistībā ar viņu uh, darbību un uh, rīcības kodeks un caurskatāmības reģistrs, uh, šie divi jautājumi nedrīkstētu tikt sajaukti, tie, tās ir divas atšķirīgas lietas. Daži kolēģi ir kļuvuši par skandāla upuriem, un arī šo tematu nevajadzētu sajaukt ar šo tematu. Paldies, tagad Ulskoks kundze. Paldies, priekšsādātāja kungs, daudz kas jau ir pateikts, bet uh, Mums beidzot eh, ir izdevies eh, vienoties par eh, pārskatāmības reģistru, un tas ir ļoti labi, bet joprojām šis ir tāds ļoti piesardzīgs priekšlikums, bet manuprāt, tas ir pirmais solis pareizajā virzienā, lai panāktu tādu plašāku pārskatāmību un caurskatāmību Eiropas institūcijās. Protams, arī komisāra Šefkoviča kunga piezīmes bija ļoti būtiskas. Caurskatāmība ir ļoti svarīga, lai samazinātu risku ļaunprātīgai izmantošanai. Tas ir arī svarīgs solis, lai veicinātu uzticību Eiropas parlamentam. Nākamajam solim būtu jābūt tādam, ka visas institūcijas iekļautos eh, šādā reģistrā, lai šis reģistrs būtu obligāts un tas tiktu papildināts, kā tas notiek Skandināvijā. Un mums ir arī uh, jāparedz aizsardzība uh, informācijas piegādātājiem. Tas ir svarīgi caurskatāmībai. Paldies, tagad brīvā mikrofona procedūra un uh, pirmais uh, runātājs Mikulāšika kungs, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsādētāja kungs. Godātais priekšsādētāja vietnieks. Lobbyists reģistra izveidošana fiziskajām personām, kas piedalās Eiropas Savienības darbībā, to var tikai apsveikt, jo nosacījumu pastiprināšana, lai radītu lielāku stabilitāti, drošību, ir labāks garants un arī garantija mūsu demokrātiskajām funkcijām. Protams, arī deputātiem jārīkojas saskaņā ar saviem pienākumiem un savu mandātu attiecībā uz tikšanos ar pilsoņiem. To viņi drīkst darīt arī Eiropas Savienības līmenī, un tomēr ir svarīgi, lai būtu skaidri ceļi un noteikumi, lai panāktu caurskatāmību un regulāru dialogu ar attiecīgajām personām, kas iesaistīts Eiropas Savienības likumdošanas eh, aktu izstrādē. Tagad Maikls Kešmans lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāju kā referents par a, publisko pieeju dokumentiem. Tās ir, tā ir regula un caurskatāmības garā, kas ir iekļaut šajā regulā. Es atbalstu šo vienošanos. Uh, šo nolīgumu. Tas ir pareizais solis pareizajā virzienā, jo caurskatāmība, pārskatāmība ir paša demokrātijas procesa sirduji, un mums tas būtu tiešām jāievēro uh, arī attiecībā uz tiem, kas ietekmē politikas uh, lēmumu pieņemšanu, bet mums ir jādara vairāk, mums jānodrošina, ka caurskatāmība. Uh, tiktu tiešām nodrošināta lobbyistu vidū Eiropas Savienības līmenī. Mums ir šis reģistrs jāsāk darbo, darbināt pēc iespējas drīzāk, un tad, kad tas sāks darboties, tad visām personām un organizācijām, kas tiek iekļauts aptvērumā, būtu jāsniedz uh, jauna, uh, precīza informācija, lai zinātu, kurš uh, ko dara. Un tagad citēšu Transparency International, kurš teica, ka uh, šis jaunais reģistrs būs tests visiem iesaistītajiem, lai redzētu, vai tiešām visi strādā caurskatāmi. Paldies, Kešmen kungs, tagad uh, Bilbao Badandikas kundze. Gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu teikt, ka 21. Gad, gadsimts ir interneta, Wikileaks un dažādu citādu ja, lietu Uh, laikmets, un tāpēc mums ir kopīgi jāstrādā. Mūsu darbam ir jābūt proaktīvam. Mēs nevaram gaidīt tikai, lai uz mums izdara spiedienu lobby vai interešu grupas. Uh, Mums ir pašiem jātuvojās pilsoņiem, jāieklausās viņu viedoklī, un tieši tāpēc mums ir nepieciešams pārredzamības reģistrs. Mums nevajadzētu no tā baidīties. Tas ir vienkārši instruments, kā uzlabot mūsu darbu. Es domāju, ka tikai tā mēs varēsim nonākt pie moderna parlamenta. Tā ir viena no darba formām, un te mums ir skaidri jānodala, jānošķirās no visām bezatbildīgajām situācijām, ko pieredzējām pagātnē. Paldies, Durāns kundze nākamā. Paldies, priekšsēdētāji, arī es gribētu izteikt savu gandrījumu par šo tekstu, es balsošu par rīt. Un uh, tad es gribētu pateikt, ka visi skandāli, par kuriem esat dzirdējuši, ir tikai uh, korupcijas mēģinājumi. Tas, protams, ir uh, ļoti nopietni, bet nu, tomēr tie ir tikai tādi atsevišķi gadījumi. Mm. Taču dažādi grupējumi izmanto iespēju ietekmēt mūsu lēmumus, tāpēc šis reģistrs ir solis pareizajā virzienā, un es piestrādāju pie tā izstrādes, par, tāpēc es par to e, e, ļoti priecājos. Taču mums ir nepieciešams, lai tas būtu dinamisks instruments, kas katru gadu tiek pārvērtēts, un e, es domāju, ka tehnoloģija attīstība ir lobiju. Uh, Mm, instruments, un tāpēc mums arī katru mm, gadu ir jāpārskata šis instruments un jāņem vērā, kas lobē, ko lobē un par cik lielu naudu. Un tāpēc eh, šajā ziņojumā parādījās arī lobistu vārdi, un tad arī kļūst skaidrs, kas uz ko izdarījis ietekmi un kas uz ko ir izdarījis spiedienu. Būtu nepieciešams iepazīties ar šo reģistru, lai saprastu, kā mums jābalso. Tāpēc mēs balsosim pār. Paldies, Obermajer kungs, nākamais lūdzu. Jā, prezident, jā, lobbyist. Paldies, priekšsēdētāji kungs, lobbyists ir tiešām viens būtisks instruments šajā uh, jomā, un tāpēc ir svarīgi novērst ļaunprātīgu izmantošanu. Mums ir nepieciešams steidzam šāds pārdzamības instru instruments un reģistrs ne tikai parlamentam komisijai, bet arī padomē, jo arī tur tiek pieņemti patiesie lēmumi un vēlreiz – reģistrācijai jābūt steidzamai un piespiedu kārtā, ne tikai attiecībā uz iekļūšanu parlamentā, jo lobbyis meklē kont kontakts ne tikai parlamentā, bieži vien tie tieks arī restorānos, kokteļu, eh, dažādās pieņemšanās un, un citur. Tāpēc jārunā arī par jautājumiem eh, par transparenci un caurskatāmību partiju, partijās. Arī šīm politiskajām grupām ir jāuzrāda transparence caurskatāmība attiecībā uz īpašumiem un uh, izmaksām, kas saistīts ar vēlēšanu kampaņām un patiesajām izmaksām uh, kampaņās. Uh, arī pašu valstīs, arī šīs izmaksas būtu jāuzrāda. Paldies, paldies jums. Paša Zemska kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka devāt man vārdu. Es eh, piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Eh, mēs tagad eh, runājam par progresu likumdošanas procesā, bet tas ir tikai viens no nepieciešamiem soļiem. Mums ir jādomā arī par tālākajiem soļiem un risinājumiem. Uh, Mums jāatbild uz jautājumu, kas uh, parlamenta deputātam ir atļauts, vai viņš var strādāt tikai parlamentā, vai viņš var strādāt arī citādākās aktivitātēs. Uh, un jādefinē uh, šīs citas aktivitātes. Tas varētu būt akadēmiskais darbs, uh, visādi cita veida darbība varētu būt apšaubāma. Paldies, un tagad Ekas kundze, kā pēdējā runātāja šajā brīvā mikrofona procedūrā. Ketalman. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas parlaments līdz ar Lisabonas līgumu ir saņēmis vairāk kompetenču un ir pieaugusi mūsu atbildība. Un tāpēc caurskatāmība ir tik svarīga mūsu darbā. Mēs pieņemam likumus 500 miljoniem cilvēku. Uh, un bieži vien ir runa par tiešām lielām naudas summām. Lobistu saraksts, šis reģistrs, tas, protams, ir ļoti vērtīgi, un ceru, ka varēsim tikt arī tālāk un aizsargāt šos te ziņu sniedzējus. Uh, Es ceru, ka būs tiešām šie obligātie dati, obligātā iesaistīšanās reģistrā arī par finansēm un īpašumtiesībām, jo šobrīd reģistrs ir brīvprātīgs. Es ceru, ka mēs panāksim progresu un diskutēsim arī par šīm te blakus nodarbēm, kuras ētiski vēl būtu pieņemamas parlamentam, eh, parlamenta deputātiem. Šis ir labs solis uz priekšu, bet jāspēr arī nākamie soļi. Un mums ir jāstrādā arī turpmāk, lai veicinātu caurskatāmību un demokrātisko uzticību. Paldies! Tagad eh, Šefčoviča kungam došu vārdu diskusiju noslēgumā, un varbūt viņš atbildēs arī uz deputātu jautājumiem. Paldies, priekšsādātāja kungs! Es domāju, ka Vēber kungs ļoti pareizi pateica, ka caurskatāmības eh, reģistrs eh, būtu kaut kas tāds, ar ko mēs varētu lepoties, jo es nezinu, uh, izņemot ASV vai Kanādu, un ES eh, e vai vispār kaut kur citur pastāv šāds uh, lobbyistu reģistrs, un uh, šeit es runāju arī par mūsu dalībvalstu galvaspilsētām Eiropas Savienībā. Jautājums, ko vairāki deputāti uzdeva, un uh, Klūtas kungs un Hefner kungs bija pirmie, kas to uzdeva, bija par šo obligāto reģistru. Uh, Mēs darba grupā gari un plaši apspriedām šo jautājumu. Problēma ir tāda, ka šobrīd mēs neredzam juridisko pamatu, kas ļautu mums uzņēmumiem, interešu pārstāvjiem un pilsoņiem piespiest uh, iesaistīties reģistrā, lai pildītu savu profesiju. Mēs nevaram arī kā administrācija atteikties, satikties ar šādiem cilvēkiem un uh, organizācijām, un tāpēc mēs neredzam, kā mēs varētu uh, Uh, to panākt. Mums ir vienkārši jācer uz pozitīvu motivāciju uzņēmumiem un uh, interešu grupām, lai viņi reģistrētos. Bet es domāju, mēs esam daudz panākuši, jo līdz ar nolīgumu ar parlamentu mēs šo sistēmu pārvēršam obligātā sistēmā. Un es domāju, ka mūsu kopīgo rīcību kopā ar padomi mēs. Uh, palielināsim šo spiedienu tik tālu, ka turpmāko divu gadu laikā uh, Mēs redzēsim, kā šī sistēma darbosies, un tas mums dos uh, pieredzi, kā tā darbojas un ko mēs varētu vēl uzlabot šīs sistēmas darbībā. Aicinājumi uh, veikt pārbaudas par finansējumu uh, šo reģistrēto vienību aktivitātēs. Var jau teikt, ka jau tagad Eiropas komisija veic uh, atsevišķas pārbraudas eh, tiem, kas jau ir reģistrējušies reģistrā, un šīs aktivitātes noteikti paplašināsies tad, kad eh, šis reģistrs kļūs obligāts. Tātad, eh, ja būs kaut kādas neatbilstības, tad mēs noteikti to atradīsim un informēsim visus par šīm neatbilstībām. Vairāki runātāji pieminēja, cik svarīgi ir, lai visas trīs institūcijas uh, kopīgi darbotos šajā jomā. Esmu pārliecināts, ka pēc uh, šī te uh, pirmā, pēc šīs pirmās vienošanās un Ungārijas prezidentūras teiktā mēs noteikti Eh, centīsimies uzreiz strādāt kopā ar padomi, lai domātu par eh, to, kā šo reģistru izmantot visām trim institūcijām kopā, protams, ar vienotu mērķi veicināt Eiropas Savienības likumdošanas pieņemšanas caurskatāmību. Pēdējais punkts, ko arī vairāk uzsvēra un vislabāk to aprakstīja Kasīnīkungs, ir tas, ka pārskatā, pārredzamības reģistrs nav nekāds uh, maģisks risinājums vai burvju nojiņu, lai atrisinātu uh, korupcijas problēmas. Uh, ir jābūt standartiem un uh, ētikai, bet tas ir labs instruments un labs indikators. Un, uh, Tie, kas būs reģistrējušies, viņiem būs jāievēro noteikumi un uh, viņi nedrīkstēs neko slēpt. Un, uh, Eh, mums vajadzētu iesaistīties tieši darbā ar šādiem partneriem un uh, uzticēties mūsu kopīgai nākotnē. Paldies, priekšsādātāji! Paldies jums, komisijas vicepriekšsādātāja kungs! Tagad Džerī kundze padomas vārdā lūdzu. Jāna Kurbistosur, tisztelt képviselő hölgye. Paldies, priekšsādātāja kungs! Komisāra kungs, eh, cienījamie deputāti! Kā dalībvalsts pilsoni es gribētu izteikt savu gandarījumu par šo diskusiju un arī par vienošanos, kas ir panākta starp parlamentu un komisiju par paredzamības reģistru. Es esmu pilsona no tādas dalībvalsts, kura 2006. gadā pieņēma likumu par lobbyiem. Un Mēs jau par to esam runājuši iepriekš par šiem jautājumiem, bet, te, bet toreiz mēs netradām dzirdīgas ausis, taču tagad situācija ir citādāka, arī padome ir gatava mums pievienoties šajā lietā, un tā kā padome ir gatava, padome ir atvērta pārunām. Um, Tā tas, protams, bruģē ceļu mūsu sadarbībai, un šī labā griba ir jāapliecina arī ar politisku deklarāciju jūlijā. Tas, par ko mēs tagad runājam, ir ne jau kaut kas, ko mēs pievienojam starp institūciju nolīgumam. Uh, mēs redzam, ka padome ir atšķirīga institūcija tādēļ, ka lobbyisti viņus netraucē. Tas būtu ļoti ārkārtīgs gadījums, ja kāds lobbyis vērstos pie padomes. Un tāpēc jāatzīst, ka padome ir mazāka saskāre ar lobbyiem. Vairāk šie lobby vēršās tieši parlamentā un komisijām. Tomēr es esmu pārliecināta par to, ka mums būs ļoti laba sadarbība. Paldies Gjorī kundzei un vispēcot, kas cīnī kungs mūsu referents par šo jautājumu izteiksies. Tas paldies priekšsēdētāji kungs. Es gribēju tikai pāris nianses uzsvērt. E, es gribu pievērst jūsu uzmanību īpaši tam, ka šī vienošanās ir panākta ilgu laiku pirms britu žurnālistu skandāla, jo uh, Itālijā laikrakstos parādījās ziņas, ka mēs esam sarosījušies tikai tad, kad britu žurnālisti uzsāsīja skandālu. Tā nav taisnība, tie ir mēli. Mēs darījām, mēs strādājām pie šī jautājuma jau iepriekš. Un kaut arī tagad varbūt izskatās, ka mēs novēlot esam noreaģējuši. Un tāpēc es gribu teikt, ka teksts eksistēja jau kādu laiku. Tālāk e, runāja pa, ja runājam tieši par reģistru kā tādu. Tad nav jau tā, ka visiem uzņēmumiem un visiem pilsoņiem tur tagad ir jāpierakstās. Tomēr uh, Ja kāds grib kaut ko panākt, tad viņam šajā reģistrā ir jāierakstās. Nu, un pēc tam tad mm, viņiem būs darīšana ar mani. Mums ir jāsaprot. Um, tas, ka netiek izrīts spiediens jau tikai uz referentiem. Nu, un visbeidzot, es gribētu pateikt, ka komisārs ir ļoti daudz paveicis e, strādājot pie šīs tēmas, un es gribētu pateikties arī Ungārijas valdības pārstāvēji, kas e, mums apliecināja, ka nākamajās padomēs viņa arī centīsies mm, runāt par šo jautājumu. Un mums vajadzētu īpaši uzstāt uz to, ka mums ir ļoti dažādas institūcijas, bet padomas īpašais stāvoklis ir tāds, ka padome pārstāv dalībvalstis, nu un bez šaubām mēs nonāksim pie kopsaucēju tālāk pārunās. Uh, Jā, paldies, saka priekšsadātājs. Tātad debatas par kasīnī ziņojumu ir beigušās, un mēs par to rītā balsosim pulksten 12.30. Nākamais darba kārtības punkts ir mutiskas jautājums par kodoldrošību 25 gadus pēc Černobeļas katastrofas, un tagad es došu vārdu